Mr. Roda, you have the floor when you want it. Orikungs, jūs esat pirmais runātājs balsojuma skaidrojumos. Jūs varat sākt runāt tajā brīdī, kad esat gatavs. On, on Provera. Par Proveras ziņojumu. Could you switch on your micro? Ieslēdziet lūdzu mikrofonu pirms sākat runāt. I guess it's there. Thank you. Manuprāt, mikrofons ir ieslēgts. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, arī citās uh, arābi valstīs, uh, ne tikai Libijā un Eģiptē, uh, tas ir izraisījis situāciju, ka ļoti daudz migrācija notiek Eiropas virzienā. Tas ir liels izaicinājums. Nu, jābūt skaidram, kā mēs, kā institūcijas, uh, šo jautājumu risināsim, un mums kopā tas ir jādara. Solidaritāte savstarpējā mums par to ir uh, jāparūpējas, ka šī problēma tika risināta tādā kopīgā ietvarā, kas mums ir, jo spiedies nāk no ārpuses. Es priecājos, ka parlamentam šeit ir sava politika, ko tā ir pieņēm, pieņēmis, lai cīnītos pret migrācijas plūsmām. Īpaši uh, priecājos par uh, parlamenta rezolūcija šeit stiprināt uh, Frontexa lomu. Mēs tur patiešām esam daudz ko darījuši no liberālās uh, uh, politiskās grupas puses. Krīze Ziemeļa Āfrikā uh, tā ir tāda, ka Frontex patiešām var parādīt, cik tas ir svarīgs, lai cīnītos pret migrācijas plūsmu. Bet mums tagad trūkst līdzekļi, lai Frontex varētu rīkoties vēl ātrāk. Paldies, priekšādētāji! Paldies! Ar Lakī kungs, lūdzu, nākamais runātājs. Vienu minūti jūs rīcībā. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo ziņojumu, jo tas ir pirmais solis pretim Eiropas Savienības politikai eh, pret nestabilitātes radītām migrācijas plūsmām. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments sāktu runāt pret histērisko vīziju par to, ka miljoniem migrantu un patvērumu meklētāji šeit ieplūdīs no dienvidiem Mm, pie mums neieplūdīs miljoniem cilvēku, kas bēg no politiskās nestabilitātes. Daudz cilvēki baidās, ka šie te patvērumu meklētāji varētu satricināt mūsu labklājības sistēmas. Mums ir nepieciešama imigrācijas politika, jo pašlaik šie histēriskie eh, cilvēki nevadās no faktiem. Uh, par vairāk nekā 40% pēdējās desmit gadus laikā ir samazinājies patvēru meklētāju skaits. Šos datus sniedz ANO. Paldies, Jakolīno kungs. Viena minūte. Prezidente, anch'io sostenuto e votato. Godātais priekšsēdētāja kungs. Arī es balsoju par šo ziņojumu. Par Proverskungu ziņojumu jo es uzskatu, ka tas tiešām ir būtisks solis pareizajā virzienā, virzienā uz solidaritāti. 80. līguma punktā ir runa par iekšēju solidaritāti starp dalību valstīm. Nu, šajā ziņojumā parādās ļoti skaidrs skatījums uz to, ka šobrīd eh, Ziemeļāfrikā ir būtiskas problēmas un cilvēki meklē eh, izēju no šīm problēmām. Šajā ziņojumā ir ļoti uzsvērta sadarbība gan ar ANO, gan arī ar Arābu līgu, eh, Āfrikas valstu savienību un daudzām citām organizācijām, kas varētu palīdzēt rast mierīgu atrisinājumu problēmām Āfrikas valstīs. Mēs uzskatām, ka migrācijas plūsmas eh, varēs novērst tad, ja būs ekonomiskais miers šajās valstīs. Paldies, Ripelkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu teikt, teikt, ka nestabilitāte patiešām rada ļoti lielus izaicinājumus šo migrācijas plūsmu veidā. Šie cilvēki vēlas nokļūt Eiropas Savienībā. Katram no viņiem ir savs stāsts, viņi ir izmisuši, viņi meklē labāku dzīvi. Mums ir jābūt līdzjūtīgiem un arī jāvēlas un jāpalīdz viņiem. Eiropas integrācija ir veiksmīgs projekts. Šeit esam izveidojuši mierīgu, labklājīgu tēlu telpu. Daudz grūtāk ir reaģēt uz imigrāciju tad, ja cilvēki ir ieradušies pie Eiropas durvīm klauvē Lampadūs, mums to rāda, ka ārpolitika var ļoti ātri kļūt par iekšpolitiku. Uh, ar sadarbības un attīstības palīdzību vien nepietiek. Mums ir nepieciešams visaptverošs proaktīvs plāns, kurā būtu dažādi aspekti - reģionālā sadarbība, tirzniecības politika, drošība, klimata pārmaiņas, cilvēktiesība aizsardzība visos šajos jautājumos jāizsaka savs viedoklis. Paldies, Fidanzas kungs! Grazie, prezidente! Paldies, priekšsēdētāji! debats par migrācijas plūsmām bieži vien runā par problēmām atsevišķās valstīs. Itālijā 60 miljonu iedzīvotāju netiek galā ar desmitiem tūkstošu imigrantu. Dati bieži vien tiek manipulēti. Pirmkārt, ir daudz cilvēki, kas vēlas braukt uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Uh, un pēdējo pāris gadu laikā vairāk nekā divi vai trīs uh, Eh, tūkstoši tikai cilvēku, mazāk nekā 2-3 tūkstoši ieradušies Itālijā, tādēļ, ka bija nolīgums ar Lībiju. Šobrīd Itālija tik tiešām ir izjūt spiedienu, ir ekonomiskie migranti, kas ierodas no Tunisijas. Francija neielaiž imigrantus, ja tiem nav uzturēšanās atļaus. Ja Eiropā ir solidaritāte, tā ir arī jānodemonstrē tieši šo jautājumu risinot Eiropas līmenī. Mums ir jādomā ilgtermiņā, jādomā par instrumentiem, ko mēs izmantosim, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, kas ierodas. Šis teksts ir pirmais solis pareizā virzienā, tādēļ es nobalsoju par to. Paldies! Cinklērs kundze, jūs gribat par reglamentu runāt? Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es gribu par reglamentu runāt. Mēs esam parlamentā, kur ir e, jāizrāda respekts vienam pret otru. Jūs tikko, ka e, pieļāvāt to, ka divu grupu vadītāji iesaistās privātā sarunā, kamēr citi deputāti saka savas runas. Kas, kādu signālu viņi raida saviem kolēģiem, ja viņi kā grupu priekšsēdētāji šādu uzvedas? Paldies, Tinkers kundze. Monsieur Dol. Dola kungs. Dola kungs. Šulca kungs, saka priekšsādātājs. Mr. Dol. Dola kungs. Sorry, I've been asked if you... Es atvainojos. Mani šeit lūdzu jums norādīt, ka jums jārada piemērs pārējiem deputātiem. L'exemplaire à l'hémicycle. Merci. Now, Mr. Uģas. Uģas kungs, nākamais runātājs. <clears throat> Grācie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. mūsu balsojums šodien tiešām ir izgaismojis šo te migrācijas procesu un arī izcēlis Frontex veiktos pasākumus. Tas, manuprāt, ir pozitīvi un arī balsojums bija pozitīvs. Taču es domāju, ka mums jārūpējas arī par to, lai dalību valstīs būtu kaut kāda skaidrība. Šī problēma ir izaicinājums Eiropas iestādēm, taču tas tieši attiec arī uz dalību valstu politikām. Migrācijas politiku visas dalību valstis vēl nav ieviesušas, sākot jau ar Itālijas valdību Itālija ir sākusi risināt Lampedūzas situāciju diezgan tādā kritizējamā veidā. Daudz šie cilvēki tiek pamesti novērtā, nekādu lielo palīdzību neseņem. Lampedūzā būtu vajadzīga ne tikai juridiskā pieeja, bet arī daudz vairāk uzmanības un aprūpes šiem cilvēkiem arī juridisku, juridisko jautājumu ir jārisina tādos, tādās vietās, kā šis parlaments. Paldies! Mūsu kardīnī kundze nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Migrācijas plūsmas tiešām rodas nestabilitātes dēļ. Mēs izvairāmies no šī te Mēs šo te terminu lietojam situācijās, kad valstīs ir karš, nabadzība, Eiropas Savienība klusē un nesauc šīs lietas īstajā vārdā. Pilnīgi dabīgi, ka šie cilvēki mēģina rast brīvību. Mūsu rezolūcijā mēs runājam par Eiropas Savienības ārpolitiku, kurā būtu piemērotāki instrumenti nestabilitātes situāciju uh, seku risināšanā. Uh, Kāda ticamība var būt šādai ārpolitikai, ja mēs vērojam praksē, kas notiek Lībijā, piemēram? Eh, Lībijas notikumi liecina par to, ka Eiropas Savienības ārpolitika nepastāv. Dalību valstu valdības rīkojās katra kā vēlas un rāda tagad pasaulē šo drausmīgo izrādi. Eiropas Savienība nespēja arī uzņemt eh, bēgļus no Lībijas, Lampedūzas sala Itālijā arī nav saņēmusi nekādas atbildes uz saviem aicinājumiem pēc palīdzības. Mēs balsojām par šo rezolūciju, taču ir pienācis pēdējais laiks, lai Eiropas Savienībai būtu pašai savu politiku šajā jautājumā. Paldies, Van Heksku! Paldies, priekšsēdētāji! Es atturējos balsojot par pravēru ziņojumu. Pirmkārt tādēļ, ka šis ziņojums nav sevišķi skaidrs. Tur ir runa par visu kaut ko iespējamo, dažādu priekšlikumu par visu kaut ko. Dažreiz tās ir tādas prātīgas lietas, bet tomēr eh, būtībā tas ir ziņojums, kas tīri politiski korekti izsakās, bet nevienā punktā, nevienā teikumā nav runāts par eh, jauno masveidīgo plūsmu jau pārdzīvot Eiropas kontinentā. Šeit eh, runa ir par bijušās Rietuma Eiropas zemēm, un šī masīvā milzīgā migrācija maz netiek apšaubīta. Milzīga, milzīgs flāmu vairākums nevēlas jaunu migrāciju, ir tiepaši no tām valstīm, kurās ir atšķirīga kultūra un reliģija, kas ir pārstāv tādas vērtības, kas ir pilnīgi pretī mūsu vērtībām. Ir pienācis laiks, lai Eiropas parlaments eh, rīkotos. Paldies, Korācijas Bildes kundze! take measures. Thank you, Mr. Paldies, priekšādātāji. Es piekrītu, ka vajadzīgi īstermiņa pasākumi, lai pārvarētu um, krīzi vidusjūras reģionā. Ir jāizmanto instrumenti, piemēram, Frontex, bet ir vajadzīga arī ilgtermiņa vīzija, du, idejas, ko mums darīt, lai radītu, palīdzētu radīt darba vietas valstīs, no kurienes nāk šie cilvēki. Uh, un Eiropas Savienībai ir instrumenti, ko izmantot, un tagad ir iespēja atvērt mūsu tirgus valstīm kā Eģiptei un Tunisijai, jātīst tālāk tirniecības sakari, un kā piemērs var kalpot Turcija. Un uh, muitas uh, apvie, savienība ir uh, ļāvusi arī at, šajā valstī attīstīt un turpināt demokrātiskās uh, um, reformas. Mums ir vajadzīgas brīvās tirniecības līgumi ar vidusjūras valstīm, un noslēgumā es gribētu vēl aicināt padomi, nekavējoties uh, pieņemt konvenciju par sadarbības noteikumiem ar vidusjūras valstīm. Paldies! President, the premise of this report is incorrect. Uh, promises, pats šie priekšnoteikumi vai izējas bāze nav īsti pareiza, ar ko tagad rēķinās padome. Mēs redzam, ka no Tunisijas vislielākā bēgļu plūsma sākās tad, kad tiešām, nu, kad diktators bija padzīts un uh, nomainījās valsts iekārta. Cilvēki dodas prom no valstīm, lai atrastu labākus dzīves apstākļus. Un tagad mēs redzam, ka pati Eiropa, kas cīnās ar bezdarbu, tagad tai ir pienākums pieņemt vēl cilvēkus no citiem reģioniem. Mēs pieņemam cilvēkus no visām pasaules valstīm un uh, piedāvājam viņiem darbus, kas, ko nevēlas veikt cilvēki, kas ir dzimuši apvienotajā karalistē. Mēs vienkārši noliekam situ, cilvēkus tādā situācijā, kas uh, nu, nav savienojama ar um, cieņas pilnu attieksmi. Paldies, kam, kam Aila kungs. Much, of... Paldies, priekšsēdētāji! Viens no faktoriem, ko mēs bieži aizmirstam debatējot par migrāciju, ir tas, ka ļoti bieži ir grūti migrantiem no vienas valsts uz citu valsti uh, tikt galā ar ikdienas situācijām. Iedomājieties, kā tas ir, ka tu aizbrauc no savu ciematu, no savas ģimenes, no saviem draugiem, no visiem saviem radiem. Varbūt, ka tu viņus nekad vairs neredzēsi, un ja redzēsi, tad tu nezini, kad un kur. Kā iepriekšējais runātājs teica, šie cilvēki meklē kaut kādas iespējas rietumos. Bieži vien viņi vēlas izbēgt no dažādiem apstākļiem, no valdībām, kas nespēja vairs nodrošināt normālu situāciju šajā valstī. Mēs varam palīdzēt. Mums ir zināmas politikas, piemēram, zivsaimniecības politika, kas eh, šobrīd ļauj lieliem zvejas kuģiem izsmelt jūras eh, tukšas un neļauj vietējiem iedzīvotājiem ar mazām laiviņām vispār nopelnīt sev iztiku. Eh, mūsu politika. Mm, palīdz uh, uzturēt pie varas nepatīkums režīmus, kas rada dzīves apstākļus pilsoņiem vienkārši neciešams. Mums ir jāmaina šī te nostāja un jāpadara savu politiku tādu, lai cilvēkiem būtu patīkami dzīvot savās valstīs. Pāriem pie jēglas ziņojuma. Pirmais runātājs ir Rodis Kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Liberāļiem izšķirīgi ir tas, lai mēs ne tikai atbalstītu sievietes lauksaimniecībā, bet arī vīriešus, kas dzīvo lauku apvidos. Mums ir jāstiprina lauksaimniecība un jānodrošina augstas kvalitātes produkti visā Eiropas Savienībā. Ir jārada darba vietas un jārada stimuli ģimenēm dzīvot laukos. Un nav jāievieš jaunas kvotas vai kaut kādi nena, nedabiski eh, noteikumi šajā sektorā. Tāpēc šis ziņojums ir ļoti nozīmīgs, jo sievietēm, protams, lauksainicībā ir liela loma. Paldies! Pirilo kungs, nākamais runātājs. Nel settore agricolo e rurale. Paldies, priekšādātāji, lauku apvidos, reģionos uh, kur ir attīstīta lauksaimniecība, sievietēm vienmēr ir bijusi liela loma. 4 miljoni sieviešu strādā lauksaimniecībā, bet um, profesionālajās apvienībās viņas nav pārstāvētas un viņu viedoklis netiek ņemts vērā. Uh, Tas attiecās arī uz um, sliktāku sociālo aizsardzību sievietēm, un Eiropas Savienībai ir jāstrādā, lai šīs nelīdz šo, šo um, netaisnīgumu izlīdzinātu. Uh, Tas attiecās arī uz sievietēm, kas strādā lauksaimniecībā dažādos Itālijas reģionos. Nozīmīgs jautājums ir arī cilvēku izbraukšana, izceļošana no lauku reģioniem. Ir jāveicina nodarbinātība, bet tam ir vajadzīga infrastruktūra un jāpiedāvā labas kvalitātes pakalpojumi. Paldies! Danke, Herr Präsident. Jārkungs, paldies priekšsēdētāji. Darba un dzīves situācija lauku apvidū, to ir ietekmējusi sabiedrības pārmaiņas, sociālo struktūru maiņa un milzīgas demografiskās izmaiņas. Ja mēs paraugāmies uz uh, to, uh, kā jaunie cilvēki, lai dzīvotu laukos, tad, protams, ir jāmaina situācija. Un ja šeit ieņem vērā, ka sieviešu dzīve laukos, kāda tā ir, pagājušajos gados ļoti mainījusies. Sievietes pašas, kā atsevišķas personas, un arī sieviešu grupas, ir pašas veidošo pārmaiņu. Un es domāju, ka mūsu referenta Jeklis kundze precīzi ir atspoguļojuši šo faktu un uzsvērusi. Un tādēļ es uzsveru uh, ka e, šis ziņojuma projekts ir ļoti svarīgs, jo, ja mēs vēlamies attīstīt lauku apvidus, nav jau runa tikai par infrastruktūru, nav runa tikai par uh, dzīves telpu, uh, kas uzņem turistus, bet ir runa arī par to, lai tu tiešām dzīvo ģimenes laukos un uh, pie tiem pieder gan sievietes, gan vīrieši vienādā mērā. Paldies. Vačakovs kungs. Poparłem raport pani Jeglest. Paldies. Es balsoju par Jēglas kundzes ziņojumu. Viens no iemesliem, kādēļ to darīju, bija tāds, ka šajā ziņojumā ir teikts, lai nodrošinātu, ka, ka viens no um, priekšnoteikumiem lauksaimniecības attīstībai ir finansiālā palīdzība. Taupību mēs katrā gadījumā nevaram ieviest tā, lai kaitātu kopīgai lauksaimniecības politikai. Ja lauku cilvēki nesaņems nekādu palīdzību, tad būs ļoti grūti uzlabot sieviešu situāciju laukos, būs grūti veicināt viņu palikšanu tur un būs ļoti grūti sasniegt tādus mērķus kā vidas aizsardzība, pārtiks nodrošinājums un tā tālāk un tā joprojām. Es gribētu aicināt deputāts atcerēties, ka Taupības reforma, taupības pasākums nedrīkst ieviest uz kopējas lauksaimniecības politikas uh, rēķina. Paldies, Bilbao Barandīts, kas skundz lūdzu. Paldies, priekšēnat. Es balsoju par šo ziņojumu, jo tas ļaus kaut ko uh, uzlabot situācijā, kad sieviešu ieguldījums lauka attīstībā vispār netiek novērtēts un netiek saskatīts. Uh, um, cilvēkiem ir jābūt nodarbinātības iespējām arī ārpus pilsētām, un tam ir jāatspoguļojas arī labos sociālos pakalpojumos. Mēs Uzskatām, ka arī jānodrošina dzimumu līdztiesība, piešķirot sievietēm labākas iespējas uzsākt uzņēmēju darbību. Ir jātīst arī lauku digitalizācija un jāizlīdzina cil, dzīvošanas apstākļu atšķirības laukos un pilsētās. Ir jāpanāk, lai šis dzīves modelis laukos tiktu atzīts, būtu populārs un ir jāatbalsta arī tie, kas strādā darba tirgu atkarīgās attiecībās. Muskardīnī kundze lūdzu. Paldies. 42% sieviešu strādā um, lauksaimniecībā no visām sievietēm, kas ir nodarbinātas darba tirgū. Un tai pašā laikā attiecīgās profesionālās apvienībās un organizācijās sievietes nav pārstāvēts gandrīz nemaz. Tāpēc ir būtiski, lai uh, lauku attīstības sektorā sieviešu artava tiktu atzīta un novērtēta. Tāpat ir jā, tas ir jāpanāk, piedāvājot vienādas iespējas, atzīstot sieviešu īpašo lomu lauksaimniecībā un ir jānodrošina arī iespējas turpināt izglītību. Te ne, nedrīkst atkāpties no jau eh, pas, eh, sasniegtā. Un sievietēm ir jābūt daudz labāk pārstāvētām ekonomiskajās un politiskajās interešu apvienībās, kas um, kas nodarbojas tieši ar lauksaimniecību. Un uh, darba vietām ir jābūt stabilām, bet jābūt arī labākiem darba apstākļiem sezonu uh, darba veicējiem. Mēs uh, nevaram um, rēķināties ar kaut ko labu, nemainot lauksaimniecību. Eh, vai jūs visi atceraties sēriju dzīve uz Marsa, ko rādīja Anglijā? Tur politi, policists tika atsviests atpakaļ 70. gados. Es jūtos tieši tāpat kā viņš, lasot balsošanas sarakstu šodien. Eiropas Savienība nāk klajā ar politiku attiecībā uz dažādām uh, iespējām palīdzēt, uh, izmantot Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu Polijā, runā par sieviešu nozīmību lauksaimniecībā, un te pilnīgi spiež caur 70. gadi. Uh, tā ir tā kā dalībvalstu uh, bankrota pa, paziņojums šīs lietas notiek tādēļ, ka uh, bija nepareizas politikas Eiropas Savienībā. Valdībām vajadzētu kontrolēt ekonomiku un resursus novirzīt tur, kur tie ir vajadzīgi. 27 dalību valstis ir jau sen aizgājuši tālu uz priekšu, bet Eiropas Savienība nē, mēs joprojām vēlamies atņemt nodokļu maksātājiem naudu un pēc tam izdalīt to tā, kā mums šķiet tas ir vajadzīgs. Kāpēc mēs to darām? Tādēļ, ka savādāk mums būtu grūti attaisnot savu pastāvēšanu Eiropas Savienībā. Paldies! Zaborskas kundze, lūdzu. Zaborskas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Chce zlepšiť postavenie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 namiesto uznania tohto prínosu jednoznačne. Šis darbs Eiropas Savienībā rada diezgan lielu IKP pieaugumu. Un it īpaši lauku reģionā šis darbs bija ļoti svarīgs. Paldies, un tagad par Jēglas kundze ziņojumu esam uh, pauduši savu viedokli. Tagad Marinesko ziņojums lūdzu Rodekungs. Paldies priekšsēdētāji! Katrai dalībvalstis ir, dalībvalstī ir tiesības izvēlēties, kā izskatīsies energo piegādes struktūra, bet ir skaidrs, ka mēs visi esam atkarīgi no enerģijas un jāsadarbojas ar citām valstīm, kas varētu būt uh, ieinteresētas tajā, lai būvētu, piemēram, arī atomelektrostacijas. Ne visos gadījumos šīs atomelektrostacijas būs pietiekami drošas, un pagaidam varam redzēt, ka tiešām daudzos gadījumos drošība klibo. Uh, Līdz 2013. gadam ir paredzēts iztērēt 3 miljārdus eiro, lai uzlabotu energodrošību. Šobrīd varam teikt, ka ir diezgan slikti plan plānošanas kritērija un efektivitāte ir diezgan zema. Tas savukārt var nozīmēt to, ka e, valstis nevar pierādīt, ka līdzekļi tika iztērēt pareizi. Paldies, tagad lūdzu Kozlika kungs. predložená správa. paldies priekšsēdētāj. šis ziņojums par atomelektrostaciju finansējumu apturēšanu ļoti pareizi atspoguļo situāciju. Es tiešām piekrītu arī vienam no secinājumiem, kas izskan šajā ziņojumā, proti būs eh, nepieciešams nodrošināt uh, Eiropas finansējumu arī pēc 13. gada jo valstis ļoti bieži nevarēs pašas to nofinansēt. Piemēram, mums ir Slovākijā šāda situācija, mēs izjūtam, izjūtam spiedienu un spiedienu rezultātā no Eiropas Savienības. Mēs bijām spiesti rekonstrukt, veikt rekonstrukciju divos blokos. Uh, Un e, saskaņā ar ātomu, ar starptautisko aģentūru, mūsu stacija tomēr saskanēja ar visiem kritērijiem. Un spiediena rezultātā tad mēs jaucam ārā savu spēkstaciju un ļoti liels izmaksas ar to mums ir jānes. Tāpēc Eiropas Savienībā ir jāņem vērā e, arī šīs izmaksas e, finanšu perspektīvā 13.20. gadam. Kaļinovska kungs lūdzu tālāk. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji! Ņemot vērā nesenos notikumus Japānā, energo politika, tīpaši runājot par energo drošību, ir ārkārtīgi svarīgs aspekts un skaidrs, kā visi mēs diskutējam par to. Fukushima atomstacijas katastrofa skaidri parādīja, ka mums ir jāiegulda milzīgi daudz darba tā, lai varētu energotīklu attīstīt drošā veidā. Un skaidrs, ka mēs šeit runājam ne tikai par Āziju, par situāciju, kāda tur šobrīd ir izveidojusies, bet par visām valstīm. Skaidrs, ka mums ir nepieciešams nedrošas atomstacijas pēc iespējas ātrāk slēgt, tā lai tās neturpinātu darboties, un tas ir jāizdara pēc iespējas ātrāk. Paralēli ir jāstrādā pie tādas enerģijas ieguves veidiem, kas nekādā gadījumā neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību. Lielas paldies, lūdzu, Japulīno kungs. Sì, la ringrazio Presidente, non v'è dubbio che un dossier come quello. Paldies. šis ziņojums, kura autors ir Marinesko kungs, var tikt prezentēts tikai tādā situācijā, kāda ir mūsdienās. Protams, mums ir ļoti dziļa izpratne un līdzjūtība ar Japāņu tautu un notikumu Fukushima ir tam par pamatu. Un tāpēc ziņām dokuments ir ļoti līdzsvarots, un tāpēc es arī balsoju par uh, Runājot par Sloveniju, Bulgāriju un Lietuvu, mums ar šīm valstīm ir jāsniedz atbalsts, tas ir jādara konsekventi, bet eh, ir jāņem vērā arī to, ka ir nepieciešamas citas aktivitātes, kur mērķis ir nodrošināt kodola drošību. Jāsaka, ka šeit mums jārīkojas ļoti piesardzīgi, jo kodola drošība ir pats galvenais, viss pasākums šai sakarā arī. Uh, Un noteikti tas ir jāņem vērā arī finansējuma programmās. Mums ir finansējums videi, mums ir finansējums atbalsta šādām operācijām. Mēs ļoti ceram, ka viss šis kopums būs veiksmīgs. Paldies! Paldies, Batalovska kungs! Sì, signor Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento della previsione. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi! šis arguments, ka mums ir nepieciešams sniegt pietiekam daudz finansējumu, lai nodrošinātu ātoma elektrostaciju eksploatācijas pārtraukšanu, šie argumenti, kā jau es teicu, ir ietverti Eiropas Savienības likumdošanā par eksploatācijas pārtraukšanu, un it īpaši šodien šis jautājums ir aktuāls sakarā ar notikumiem Japāna. Un eh, mēs atbalstam arī Neska kungu ziņojumu, mēs atbalstam domas, kas ir paustas tajā. Mēs uzskatām, ka šeit rakstītais ir pareizi teikti, tīpaši attiecībā uz eksploatācijas pārtraukšanu un to, ka tam ir nepieciešams Eiropas Savienības finansējums. Vēl ir nepieciešams veikt uzraudzību un arī izveidot pārbaudas mehānismus, lai mēs varētu uzraudzīt situāciju citās spēkstacijās. Ir ļoti daudz kodola reaktori, kas būtu jāaptur tuvākajā laikā Eiropas Savienības teritorijā, un tāpēc mums būtu ļoti svarīgi izdarīt tā, lai būtu visi pasākumi un mehānismi vietā, lai būtu pietiekami daudz finansējumu, kas ļautu e, tikt galā ar dažādām situācijām arī ārkārtas. Paldies! Uģis kungs. La ringrazio, Presidente. Ho sostenuto questo dossier. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu atbalstīt šo dokumentu esmu pret atomenerģijas ražošanu, jo, manuprāt, atomenerģijas ieguves veidi šobrīd nav pietiekami droši. Es ļoti ceru, ka ja, jaunās atomelektrostacijas netiks būvētas, jo atomelektrostaciju pārvaldīšana ir diezgan sarežģīts process, nevar nodrošināt absolūto drošību. Mēs varam pamanīt, ka arī Eiropā šobrīd nav tas drošākais risinājums. Daudzos gadījumos tehnoloģija ir smagi novecojusi. Un varam teikt, ka šobrīd ir tā, it kā tiek apgalvots, ka viss ir droši, bet īstenībā nemaz nav. Vienā jaukā brīdī var būt ļoti nopietna avārija. Šobrīd ir tā, ka daudzas tehnoloģijas tika izveidotas pirms 50 gadiem, Vēl viena lieta, protams, ir tāda, ka arī teroristi varētu uzbrukt atomelektrostacijām. Varbūt arī dabas katastrofa. Jūs redzat, cik daudz ir iemeslu, lai kaut kas noietu greizi. Tas arī būtu viss no manas puses. Paldies! Mecāras kungs, lūdzu. Köszönöm, elnök úr. Támogattam a jelentést, amely közvetlenül érinti az én országomat, Szlovákiát. Paldies, priekšsēdētāji. Bolgár kormány csatlakozási szerződésükben vállalt. Mm, kas attiecās uz šo priekšlikumu, tad mūsu iestāšanas līgumā mēs mm, pieteicām, mm, mēs piekritām komisijai, kā mēs attieksimies no mm, atomelektrostacijām. Un Eiropas Savienībā ir diezgan uh, liel, maz pieredze, kas attiecās uz šo jautājumu. Mums var radīties enerģijas iztrūkums, tāpēc mums vajadzētu attīstīt alternatīvas enerģijas radīšanas avotus. Protams, mums ir jāspēj. Mums ir jāspēj nodrošināt uh, drošību. Un visi šie projekti ir jāizmanto nākotnē. Paldies, priekšsēdētājs Elektromopulis kungs. Priekšsēdētāja kungs, dargie kolēģi, es balstoju par Marinēsku ziņojumu, tāpēc, ka mums jau ir ļoti liela pieredze Centrāla un Austruma Eiropā attiecībā uz atomreaktoriem. Mēs varam ieguldīt um, miljonus šajās um, atomelektrostācijās, bet patiesībā te runa ir vienkārši par lobingu. Fukushimā mēs redzam, kas ir noticis tā tad tiek sniegtas subsīdijas ārkārtīgi bīstamam sektoram. Mums ir jāpārveido šī finansējuma mērķis nevis um, veicināt jaunu staciju celšanu, bet vajadzētu šo naudu izmantot, lai nojauktu vecās. Un Mums vajadzētu simtprocentīgi balstīties uz atjaunojumās enerģijas avotiem. Paldies! Paldies, um, Morku Naita Mikuliene skundze. Griežtu, bet dažnomis vietomis. Paldies, priekšsēdētāji! Mēlos teikt atbalstu šo ziņojumu. Ziņojums ir ļoti visaptverošs un teikšu, ka Lietuva kopā ar Slovākiju un Bulgāriju ir viena no, tā valst, no tām valstīm, kas pilnībā izpildīja savus pienākumus, kas tika iekļauti pievienošanās līgumā, un lielāka daļa projektu, kas ir saistīta ar Ignalienas atomelektrostaciju, jau tika īstenoti. Bija, protams, arī zināmas grūtības, un mēs ceram, ka tie, kas nepildīja savus pienākumus, tie tiktu sodīti Un tad ir arī ļoti svarīgi, runājot par jaunu atomelektrostaciju būvniecību, panākt tādus noteikumus, kas būtu pēc iespējas drošāki un efektīvāki. Vēlos kolēģi uzmanību pievērst ārkārtīgi svarīgam faktam, ka plāni, ka mums ir ka pastāv šobrīd plāni Baltkrievijai un Kaļiņingrādai būvēt atomelektrostacijas. Paldies, un tagad Matēra konga ziņojumu, un pirmais, kas pieteicās bals, balsošanas skaidrojumam, ir Rode kungs. Lūdzu, Jens, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es nezināju nemaz, ka arī par šo jautājumu varēs pieteikties balsošanas skaidrojumam. Man ir ļoti īsts komentārs līdz ar to. Mēlos teikt, ka mūsu partija Dānijā ir pret šādu globalizācijas pielāgošanās form, fondu, taču, ja jau fonds tiek veidots un ja no dažām valstīm nāk pieteikumi un ja šie pieteikumi pilnībā izpilda kritērijus, tad, protams, nauda ir jāizmaksā, līdz ar to mēs nobalsojam par. Sinklērs kundze, lūdzu. Thank you, uh... Paldies, priekšsēdē. Es balsoju pret abiem atēras ziņojumiem, gan pret globalizācijas um, ziņojumu fondu izmantošanu Čehijā un arī pret Poliju. Un Es vienkārši ņem vērā savus vēlētājus, un viņiem ir jāpiedalās 48 miljoni mārciņu maksājumā, kas tiek izmantots kā palīdzība. Un, un mums manā rajonā, Midlands rajonā, ir ļoti uh, liels bezdarbs, eh, un ļoti daudz šī darba zuduma ir saistīts ar Eiropas Savienības eh, atbalstu un programmām. Protams, 2004. gadā apvienotā karaliste nesa to smagāko daļu, kas ir saistīta ar paplašināšanos. Mēs atbalstījām visus un visu, un tas arī izmaksāja daudz mūsu publiskiem pakalpojumiem. Un mums ir daudz dažādu izdevumu, un viens no šādiem piemēriem ir tāds, ka mēs. Uh, arī eh, maksājam bērnu pabalstus eh, cilvēkiem, kas nāk no Austrum Eiropas. Eh, viņi nāk un strādā apvienotā karalistē, un viņi ir Austrumēras valstu rezidenti kopā ar bērniem, un 48 miljoni mārciņu dienā, kas tiek izmanto, maksāti un kas tiek izmantot ikdienas publisko pakalpojumu sekšanai, tas ir milzīgs, milzīga nasta. Paldies, Kelī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es labprāt atbalstīju abus barbarus ziņojums. Un es gribētu atbalstīt gan Čehijas, gan Polijas strādniekus. Un ļoti žēl, ka tagad strādnieki nebūs īpaši optimistiski šajās valstīs. Sanāk tā, ka viņus ietekmē arī tas, kas notiek manā vēlēšana apgabalā. Uh, un rezultātā mēs redzam, ka finansējums tiek ņemts no vieniem un pārdalīts, nosūtīts citur. Um, ir jābūt tā, lai dalībvalsts varētu nākt klajā ar priekšlikumiem komisijai un attiecīgi tos finansējumu, tad varētu arī izmantot saskaņā ar šo priekšlikumu Un tādā veidā mēs varētu uzlabot Eiropas Savienības tēlu. Paldies! Līdz ar to mēs esam beiguši balsu skaidrošanu par materas ziņojumiem, un tālāk mums ir Rodskungs, kas runās par Svensens kundzi ziņojumu. Cāk, Paldies, priekšsēdētāji! Vardarbība pret sievietēm. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un nopietns, un vardarbība pret sievietēm eksistē visur pasaulē. Mums ir jārunā par to gan kā cilvēkiem, gan arī kā politiķiem. Eiropas Savienības līmenī vardarbība ir jāizskauž. Es ļoti gribētu, lai šeit parlamentā esošā sieviešu tiesību komiteja uh, nevis vienkārši izrakstīt tādu vēlmju sarakstu, bet reāli diskutēt un strādātu pie prioritārām iniciatīvām un skaidru un gaišu mums pateiktu, šeit mums ir jākoncentrējas, tas ir svarīgi. Manuprāt, tas šobrīd trūkst. Ir ļoti svarīgi izvirzīt prioritātes, jo tad mēs kaut ko arī panāksim. Tādā veidā varēsim palīdzēt sievietēm un būsim arī pietiekami uzticami, mūsu iniciatīvas būs kvalitatīvas. Paldies! Nelielas paldies! Ko tāds atbild, kundze, lūdzu? Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Vardarbība pret sievietēm nav privāts jautājums. Tas ir noziegums. Pret noziegumu ir jāvēršas. Mēs nedrīkstam klusēt. Skaidrs, ka kultūras un reliģiskās tradīcijas ir jārespektē, taču nekādā gadījumā nedrīkst, nedrīkstam pieļaut to, ka sievietes tiek pār, pārdotas, ka sievietes tiek spiestas stāties laulībā, un šeit mums ir iespēja izveidot jaunu politikas ietveru, lai intensificētu cīņu pret sieviešu vardarbību. Un šeit komisijai tiek piedāvāta iespēja nākt klajā ar konkrētu priekšlikumu šim darbam. Es uzskatu, ka ir nepieciešams apvienoties pilnīgi visiem, visām politiskajām grupām, lai pateiktu, ka mēs esam absolūti pret vardarbību pret sievietēm. Es lielākoties atbalstu notik, priekšlikumus, kas šobrīd ir, ir iekļauti. Mēs uzskatām, ka šeit ir jāiesaistās tieši krimināltīsiskiem pasākumiem. Zviedrijā tā tas arī ir. Mēs cenšamies ar krimināltīsiskiem pasākumiem aizsargāt sievietes, bet paralēli arī sniedzam informāciju un darām visu, lai sievietes justot, justos uh, cienītas, un es esmu uzsākusi jau kampaņu, un visi droši var piedalīties. Lielas paldies, Kostas Ilakons! Grazie, prezidente, credo, ka si... Lielas paldies, priekšsādātāji! Es uzskatu, ka balsot par šo Svensonas kundzes ziņojumu, kā jau uh, minēja vairāk citi kolēģi, ir parādīt, ka mēs tiešām cenšamies cīnīties pret šo varmācību. Mēs gribam, lai līdz 2011. gada beigām tiktu izstrādāta deklarācija, kas būtu mm, visā Eiropas līmenī pret jebkuru veidu kādā sievietes piedzīvā varmācība, tā var būt seksuāla varmācība, tā var būt dzimuma orgānu sakropļošana un tam līdzīgi. Tāpat ir jāizvairās no šantāžas, ar kuru sievietes var sastrapties darba vietā, un kas ir saistīts ar grūtniecību vai arī kas ir saistīts ar to, ka viņām ir bērni. Un e, šajā jaunajā juridiskajā ietverā, kas balstās uz Lisabonu un Stokholmu, tas ir ļoti svarīgs solis uz priekšu. Paldies, saka priekšādātāja Salāk Runculīkundze. Paldies, priekšstādātāji. Jebkura varmācības forma pret sievietēm ir nepieņemama, un kamēr mēs to neizskaudīsim, mēs nevaram sevi saukt par demokrātisku uh, sabiedrību. Mēs, protams, daudz par to runājam un ļoti žēl, ka pašlaik šis jautājums ir tik aktuāls. Ir ļoti daudz sievietes, kas piedzīvo uh, fizisku, seksuālu uh, vārmācību starp 15 un 45 gadu vecumu. Un ja mēs salīdzinām statistikas datus, tad vārmācība ir biežāks nāvis cēlonis sieviešu vidū nekā vēzis vai ceļu satiksmes negadījumi. Mums ir jāsūta skaidrs signāls šodien. Paldies! Paldies! Bilbao kundze. Paldies, priekšsādātāji. Varmācība pret sievietēm ir tiešas diskriminācijas sakas, tāpēc mums ir nepieciešama integrāla politika, kurā īpaši uzmanība tiktu pievērsta bērniem un sievietēm. Mums ir nepieciešams izstrādāt viņiem eh, bezmaksas psiholoģisko un juridisko palīdzību, tāpat arī centrus, kurās viņus varētu uzņemt. Mums ir nepieciešama īpaša informācija, e, informācija un arī apmācība sociālajiem darbiniekiem, policistiem, mediķiem un ir tāpat nepieciešams īstenot visadekvātākās politikas Eiropas līmenī. Paldies, Van Hekera kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji! Tad, kad mēs balsojām par šo ziņojumu, tad es atturējos un es gribētu paskaidrot, kāpēc. Bet es, protams, neatbalstu varmācību pret sievietēm, taču es atturējos tādēļ, ka es uzskatu, ka šis ziņojums ir e, pārāk piepildīts ar to, ka tiek pārkāpts subsidiaritātes princips, un es to neuzskatu par vēlam. Un es arī nepieņemu politisko korekciju. Jo te mums eh, ir atstāts ārpus iekavām islāms, tā ir reliģija, kas ir īpaši naidīga sievietēm. Uh, Un tāpēc sauksim lietas īstajos vārdos, un viss islāms ir jāuzskata kā pretrunā ar sievieti. Paldies, tālāk Zaborskas kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu papildināt šīs debates ar savu nosodījumu, īpaši ar varmācību pret grūtniecēm un mums ir jāspēr solis tālāk un jāaizsargā arī nedzimuši bērnu tiesības, un man šķiet, ka šajā ziņojumā šī grūtība netika atrisināta, jo mums joprojām uh, šīs tiesības netiek atzītas. Es uzskatu, ka aborts ir varmācība pret nedzimušu bērnu. Un es domāju, ka komisijai vajadzētu atrast līdzsvaru starp sieviešu tiesībām un nedzimušu bērnu tiesībām. Mums ir jāaizsargā sievietes, protams, bet arī jāaizsargā arī nedzimušie bērni. Paldies! Paldies, Sinklērs kundze! Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pret Svensens kundzes ziņojumu. Protams, es nekādā gadījumā neatbalstu vardarbību un tīpaši pret sievietēm. Un es saprotu, ka tāpēc ir šis ziņojums. Tomēr es balsoju pret, bet mans kolēģis jau teica iepriekš, mm, sakot, ka šeit mums ir jāatgriežas 17. gados diskusijā par poliktu korektumu. Ko Un šeit ir diezgan naiva šī pieeja. Un tad vēl ir šaubas par šo kriminālo aspektu. Te Eiropas Savienībā parādās šī ideja, kad ir atkal vardarbība pret sievietēm un attiecīgā krimināla uh, likuma elementi. Un, manuprāt, tas nav pareizi. Bet no vienas puses e, šeit ir pašnicības ziņojums. E, es uzskatu, ka mums ir nepieciešama reāli rīkoties. Nevajadzētu izmantot to kā tēmu, bet vajadzētu darīt kaut ko reāli praktisku dalībvalsts līmenī. Paldies! Līdz ar to mēs esam pabeiguši balsu skaidrošanu. Mēs turpināsim darbu pulkstens trijos un liels paldies visiem!